ir um, komisijas priekšsētāja vietniece Savienības augstās pārstāvs ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums par reliģiju brīvību un kultūru daudzveidību. Vispirms došu vārdu Kurku Kulkas kundzam, Eštons kundz vārdā lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, godātie deputāti. Jautājumi Eh, par kuriem ir runa parlamenta rezolūcijas projektā, ir daudzveidīgi un ļoti svarīgi. Es vēlētos eh, komentēt eh, vicepriekšsēdētājs Ketijas Aštonas vārdā dažus elementus, kuri varētu palīdzēt sekmēt šī vakara diskusiju. Eiropas Savienība tiecas sekmēt iekšēji un ārēji tos principus, uz kuriem tā balstās - respekt pret cilvēktiesībām, demokrātiju un tiesiskumu. 2012. gadā jūnijā pieņemtais Eiropas e, ietvers par cilvēktiesībām paredz, ka visā pasaulē cilvēkiem ir jādzīvo brīvībā, drošībā, atvērtās un demokrātiskās sabiedrībās atbilstīgi tiesiskumam. Eiropas Savienība apņēmās pastiprināt centienus atbalstīt šīs vērtības un to universālumu. Viens no 2012. gada stratēģijas iznākumiem bija Eiropas Savienības vadlīnijas par reliģiju brīvību ko izmantot uh, Eiropas Savienības ārējā politikā. Šīs vadlīnijas ir izmantotas gan delegāciju darbā, gan uh, mītnēs, lai uh, varētu efektīvāk iesaistīties sarunās ar trešajām valstīm, gan divpusēji, gan daudzpusēji, lai uh, cīnītos pret uh, dažādu veidu diskrimināciju, kā arī tiektos, tiektu īsten, tiektos īstenot atbilstīgās ANO rezolūcijas dažādās jomās. Tāpat kopīgajā paziņojumā, kas tika izplatīts 12. gada rudenī, augstā pārstāve kopā ar vairāku organizāciju, tostarp Arābu līgas pārstāvjiem, aicināja uh, sekmēt toleranci, reliģiju brīvību un uzsvēra šo aspektu svarīgumu. Viņa arī nosodīja uh, reliģiskā naida aizstāvjus. Reliģiskie uzskati nedrīkst tikt uzman, izmantoti ekstrēmisma attaisnošanai. Šīs amatpersonas aicināja visus līderus, gan reliģiskos, gan laicīgos, cīnīties par toleranci. Vienīgais līdzeklis pret netolerance, ir savstarpēja cieņa un dialogs, es citēju šo paziņojumu. Augstā pārstāve Ketija Aštona un ārējās darbības dienests kopā ar Eiropas Savienības īpašo pārstāvu Lambrinīdis kungu ir aktualizējuši šos jautājumus visos līmeņos, ir nosodījuši reģiliģisko netoleranci un brīvību neievērošanu. Augstā pārstāve jo īpaši centusies nosodīt vardarbību, kas ir balstīta reliģijā, piemēram, Dienvidāfrikas Republikas gadījumā. Viņa 27. mārtā īpaši asi nosodīja civiliedzīvotāju nogalināšanu, pamatojoties uz viņu etnisko un reliģisko piederību. Uh, Tāpat viņa pauda bāžas par minoritāšu neaizsargātību, minoritāšu, kas bieži vien kļūst par izrēķināšanās upuriem. Uzsverot uh, to, cik svarīgi cīnīties pret nesodāmību, viņa arī norādīja, cik svarīgi ir sekmēt dialogu un mediācijas iniciatīvas. Eiropas Savienība ir iesaistījusies starp kultūru un starp reliģiju dialogā atvērtības, uh, aktivitātes un savstarpējās sapratnes garā. ANO ietvaros Istanbulu procesā un citu programmu ietvarā. Saskaņā ar ANO sapratnes memorandu 2012. gadā tika panākt vienošanās par pastiprinātu sadarbību uh, sekmējot mieru un veicinot ilgtspējīgu attīstību. Tieši tāpēc Eiropas Savienība skaidri nostājas par pastiprinātu daudzpusīgu sadarbību. Eiropas Savienības finansējums UNESCO projektā ietver atbalstu ja, jauniešiem Sīrijas bēgļiem Jordānijā. Tāpat tiecas uh, pasargāt eh, dzīvo kultūras mantojumu Eģiptē, Jordānijā un Libānā, arī Sīrijas kultūras vērtību un Timbuktu manuskriptu saglabāšanu. Izglītība un kultūra ir demokrātisku sabiedrību galvenie pīlāri. Izglītība ir un paliks Eiropas Savienības attīstības ietvara būtiska daļa - izglītības sekmē cilvēktiesību ievērošanu, kultūru, daudzveidību, iekļautību, mūžizglītību un prasmi sādzīvot, kas ir būtiskas mieram, atbildīgai pilsonībai un ilgspējīgai attīstībai. UNESCO loma globālajā iniciatīvā joprojām ir svarīga. Mēs uzskatām kultūru par attīstības virzītāju spēku, un atbalsts kultūrai ir atbalsts attīstībai. Sanāksme Ņujorkā 5. maijā būs vieta, kur notiks uh, diskusijas par kultūras attīstību. Eiropas Savienība stingri iestājas par kultūras izpausmju daudzveidīgumu. Uh, Mēs aktīvi piedalījāmies 2005. gada UNESCO konvencijas pieņemšanā, un viens no Eiropas Savienības galvenajiem mērķiem mūsu attiecībās ar trešajām valstīm ir atbalstīt kultūras politikas attīstību, kā arī šīs konvencijas ievērošanu. Komisāra Vasilau vadībā un aktīvi piedaloties mūsu delegācijai Pekinā, Ķīna ir kļuvusi par pirmo pilotu gadījumu, kas ilustrē kultūras lomu starp cilvēku demokrātijā un savstarpējā sapratnē, veidojot mūsu attiecības. Eiropas ārējā darbības dienesta ģenerāls sekretārs nesen ir pieņēmis darbā kultūras jautājumu koordinatoru, kas sadarbojas ar Eiropas Savienības dalību valstīm un sekmē sadarbību šajā jomā. Eiropas ārējās darbības koordinators aktīvi meklē kontaktu ar dažādām iesaistītajām pusēm un iesaistās eh, starptautiskajās kultūras aktivitātēs. Eiropas iniciatīvas, ko atbalsta pilsoniskā sabiedrība, pulcē dažādas ieinteresētās puses Eiropas, uh, Nacionālo kultūras institūtu asociācija arī ir bijusi būtiski dalībniece šajā procesā. Parlamenta rezolūcija uzsver to, cik svarīgi ir cīnīties pret nāves sodiem. Šajā ziņā mēs piekopjam striktu abolicionismu politiku. Mēs uzskatām, ka uh, Nekādi pieņēmumi vai priekšstati nevarētu apstrīdēt uh, cieņu uz uh, tiesības uz cilvēka dzīvību. Mēs nostājamies pret nāves sodu izmantošanu jebkādos apstākļos un jebkurā valstī. Mēs nekad nepārstāsim uzsvērt gan savos dialogos ar trešajām valstīm, gan mūsu publiskajā diplomātijā to, cik nežēlīga un cik neatgriezeniski ir šī arhaiskā sodu metode es vadlīnijas par nāves sodiem liek mums rīkoties ikreiz, kad šī praksa tiek piekopta. Eiropas kontekstā Eiropas Savienība ir aktīvi piedalījusies ANO rezolūcijas pieņemšanā par nāvis sodu moratoriju un turpinās aktīvi strādāt. Paldies par uzmanību! pateicos un tālāk vārds Genako kundzei. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī vēlētos pateikties Kurkulas kungam, kurš šodien pārstāv augsto pārstāvi un uh, iepazīstina mūs ar uh, aspektiem, kas ir iekļauti šajā dokumentā. Uh, Bieži vien notiek tā, ka kultūras atšķirības tiek izmantotas kā instrumenti, lai radītu naidu. Un Un šeit jau īpaši jāpiemina naids pret eh, ārzemniekiem. Pastāv reliģiskās minoritātes, kas bieži vien cieš, tie nereti ir kristieši, bet uh, tāpat tie var būt arī musulmaņi vai judaisma praktizētāji. Tās ir atšķirīgas grupas un uh, pārstāv dažādus reliģiskos virzienus pat savu grupu ietveros. Tātad te ir runa par reliģiozo diferenciāciju. Un Eiropa parāda, ka mūs eh, šī situācija uztrauc. Eiropā ir principi, mums ir eh, padomes eh, vienošanās, mums ir cilvēktiesību konvencija, pamatiesību harta, un mums ir jāstrādā pleca pie pleca ar attiecīgajām valstīm. Jautājums ir, kā Eiropas Savienība var izmantot attiecīgos instrumentus, uh, nevis tam, lai īstenotu savas politiskās ieceres, bet gan tādas vidas veicināšanai, kur tiek respektētas visu pārliecības un tiek radīta vidas saudarbībai. Pastāv uzskats, ka arī atšķirīgās politiskās sistēmās ir iespējams kultivēt uh, dažādas vērtības, uh, Un uh, parlamentārā demokrātija arī ir ārkārtīgi būtiska, tāpat kā kultūras saiknes. Tomēr visi nemitīgi runā par izglītību. Izglītība ir ļoti būtisks instruments. Un šajā ietvarā tāpat ir būtiski runāt par dzimumu līdztiesību, par to, kāda ir izturēšanās pret sievietēm daudzās politiskajās sistēmās. vai izturēšanās pret sievietēm attaisno dažādas kultūras atšķirības un vai bieži vien uh, neizceļas naids. Tāpat jāpiebilst, ka naids pret uh, ārvalstniekiem nevar kalpot par pamatu nevienai reliģijai. Es vēlos pateikties um, visiem iesaistītajiem par paveikto darbu un kas paredzēja skatīt dažādas tēmas. Uh, šis ir mans uh, pēdējais. Uh, Mm, darba cēliens Eiropas parlamentā. Es vēlos pateikties visiem kolēģiem, un es ceru, ka nākotnē būs iespējams strādāt agrāk, lai varētu īstenot būtiskus pasākums demokrātijai, attīstībai, lai jaunā paudze varētu dzīvot citādākā pasaulē. Liels paldies nākamā runātāja Gomešas kundze. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Es, protams, vēlos apsveikt um, Šanako kundzu pateikties viņā ne tikai tāpēc, ka tā ir viņas pēdējā uzruna Eiropas parlamentā, bet arī tāpēc, ka viņa bija tik atvērta un piekrīt daudziem priekšlikumiem, kas nāca no manas politiskās grupas. Eiropas Savienība balstās uz um, cilvēka tiesībām, likumu varu, un šīs vērtības mēs uzskatām, ka tās ir universāls, un tām vajadzētu parādīties uh, visās Eiropas Savienības iztenotās politikas jomās. To mēs cenšamies veicināt arī visos starptautiskajos fórumos un līgumos, kurus parakstam politikā, kur īstenojam arī attiecībā uz citām valstīm. Mums ir nepieciešams veicināt šo dialogu starp civilizācijām, tāpēc, lai šīs universālās vērtības tiktu plaši izmantots un atbalstīts. Ir jācīnās pret visu veidu ekstrēmismu, ksenofobiju, naidu kurināšanu, un tas ir nepārtraukts izaicinājums Eiropas Savienībai pasaulē, kas kas nav piedzīvojis pasaules sabrukumu pēc eh, padomu Savienības sabrukuma Bet, diemžēl, ir e, ļoti daudz nāciju, kas tiek instrumentalizēts, tātad izmantots kā e, instruments politikā. Un viens no piemēram ir e, dramatiskā situācija Centrālā Afrikā, kur situācija ir diezgan satraucoši. Neaizmirsim, neaizmirsīsim par to, ka ekstrēmisms un Reliģiskais fanātisms rada vairāk upuru ārpus Eiropas Savienības nekā Eiropas Savienībā. Un visvairāk upuru ir tieši musulmaņu kopienā. Tāpēc nevajadzētu pakļauties šim kārdinājumam atgriezties pie obskurantismu, mums vajadzētu vērsties pret visa veida uh, ekstrēmismu. Šeit Eiropas parlamentā mēs bieži runājam par to, ka ir nepieciešams aizsargāt minoritātes uh, arī tuvajos austrumos, uh, kur viņi kļūst par mētiecīgu kampaņu upuriem, lai gan patiesībā viņi varētu bagātināt sabiedrību, kurā viņi dzīvo. Bet mums ir jāparaugās uz to visu plašākā kontekstā, Musulmaņu kopības, kopienas eh, visvairāk cieši no ekstrēmisma un sektātisma uh, eh, tuvajos austrumos. Tāpēc es domāju, ka Eiropas Savienībā ir jācīnās par to, lai nostiprinātu eh, starptautiskās tiesības un lai mehānismi, ar kuriem mēs cīnāmies par ekstrēmismu, būtu efektīvāki. Mums ir jādomā arī par ANO drošības padomas funkcijām. Paldies! Paldies Gomešas kundzei un tagad Štādler kungs. Priekšsēdētāji, ministra kungs, pēdējos gadu Gadu desmitos uh, nav cietuši tik daudz kristiešu kā pēdējā gada laikā, un te ir jārunā par Pakistānu, par Irāku un Sīriju. Un šajās valstīs, jo īpaši Sīrijā un Irākā, tiek apkarotas veselas kristiešu kopienas, kas ir uh, vienas no vecākajām kristiešu kopienām pasaulē. Tās ir praktiski izravētas ar visām saknēm, un uh, par to mēs esam līdzatbildīgi. Un eh, es ceru, ka Eiropas Savienība vienreiz sapratīs, ka tai būtu jāpasargo ne tikai ateisti un agnostiķi, bet arī kristieši. Tālāk runājot par 30. punktu, tajā tiek runāts par savstarpējo kondicionalitāti, bet eh, kur tad ir šis savstarpējās kondicionalitātes princips, šis savstarpēju princips, kad ir runa par Turciju? Uh, Turcija ne tikai vajā kristiešus pašas zemē, tā atbalsta slepkavniekus, kuri darbojas Sīrijas un Turcijas uh, pierobežas apgabalos, lai iznīcinātu armēņu kristiešu ciematus, un Eiropu uz to tikai noraugās. Uh, Mēs jau zinām, ka uh, Turcija ir vainīga genocīdā pret armēņiem, izsakojot kristiešus, un vēl par ķeniņa apdūles centru. Tas ir vienkārši slikti, un mums, uh, mēs nedrīkstētu to ņē, uztvert nopietni. Paldies! Nākamais runājas Prēdis kungs. Liels paldies priekšstādātājiem! Es esmu daudz strādājis pie šiem jautājumiem un aizsargājis radiskās kopienas vairākās valstīs, jo īpaši mūsu ārkārtas rezolūcijās, eh, par kurām mēs eh, diskutējām ceturtdien pēcpusdienās. Bieži vien mēs nosodam vardarbību pret eh, reliģiskajām kopienām, neatkarīgi no tā, vai runa ir par kristiešiem, musulmaņiem um, vai citu kopienu pārstāvjiem. Viņiem visiem tiek liektas pamatiesības tikai tāpēc, ka viņi ir kādas noteiktas reliģiskās kopienas pārstāvi. Mēs esam nosodījuši arī centienus slēgt vai nopostīt dažas, dažādas baznīcas, un arī šajā plenārsesijā mēs runāsim par vēršanos pret kristiešiem Pakistānā. Uh, Bez e, šīs te atbildes reakcijas mums ir nepieciešama arī konsekventa politika un rīcība no Eiropas Savienības puses, lai vērstos pret e, šādu tolerances trūkumu. Tāpēc arī e, manas kolēģis Marietas Džanaku ziņojums ir lieliski iespēja par to runāt. Mums ir jādomā par Eiropas Savienības politikas īstenošanu. Šis ir ļoti jūtīgs jautājums Um, bieži vien ārlietu komitejas locekļu uh, domas dalās, taču es uzskatu, ka dokuments, par kuru mēs balsosim, dos mums iespēju vienoties par dažām pamatidejām un vienoties par dažiem principiem un rīcību, kas ir e, skaidri saprotama un nepieciešama. Es piekrītu kolēģei Džanaku, ka kultūras un reliģiskās atšķirības pārāk bieži tiek izmantotas e, globālā mērogā e, kā pamatojums, lai pārkāptu cilvēktiesības arvien biežāk tas tiek izmantots kā instruments polarizēšanā un uh, paraugieties kaut vai situāciju šobrīd Nigērijā. Mm, te ir notikuši uzbrukumi, kur rezultātā e, ļoti liels skaits cilvēku ir gājuši bojā kaut vai šogad vien pēc e, vārdarbības, kur tur īsteno īpaša grupa. Mēs nevaram to pieļaut. Mums savā stratēģijā ir jābūt konsekventiem un izlēmīgiem. Mums sistemātiski ir jāuzsver, ka nav pieļaujam e, šādu vēršanās pret citu ticību pārstāvjiem. Tas nav savietojams ar Eiropas Savienības vērtībām un e, cilvēktiesību e, pamattiesībām. Paldies, un tagad nākamā runātāja Lupčevs kundze. Priekšstādātāji, es atbalstu rezolūciju par Eiropas Savienības ārējo politiku politiku, ņemot vērā kultūras daudzveidību un reliģiju brīvību, jo dažādu politisko grupu pārstāvju un arī Eiropas Savienības pilsoņu pārstāvjiem ir nepieciešams skaidri kopīgi principi, uz kuriem mēs balstām savas attiecības ar pārējo pasauli. Eiropas Savienība pārstāv valsts ar dažādām kultūrām, identitātēm un vērtībām, un mums, uz mums gūstas eh, šis pienākums īstenot tādu ārē, ārpolitiku, kas eh, nav pretrunā ar mūsu dalībvalstīm un kas arī nodrošina cilvēktiesību aizstāvēšanu. Tāpēc mums ir vē, jāņem vērā arī kultūras daudzveidība un reliģijas daudzveidība. Bieži vien uh, tās ir pamatā dažādiem konfliktiem un tā tas nedrīkst turpināties. Mēs runājam par ekstrēmismu, ksenofobiju. Tie ir fenomeni, kas ir zinām arī mūsu pagātnē. Mums ir jābalstās uz savu pieredzi un jāpalīdz tiem, kas šobrīd saskars ar līdzīgu risku. Tāpēc arī mūsu ārlietu politika ir jābalstās uz stabilu demokrātiju, starptautisko sadarbību un vēlmi uh, rast konstruktīvus risinājumus konfliktiem. Eiropas Savienība nedrīkst um, um, pārtraukt uh, šo te kultūras daudzveidības veicināšanu un reliģijas brīvību visā pasaulē. Eiropas Savienības ārpolitika um, definē galvenos reģionus un uh, attiecībā uz kuriem mums ir jāizteno šī politika, tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu drošību un attīstību nākotnes paudzēm, jo no tā ir atkarīga mūsu nākotne. Daudzi atbalstīja rezolūcijā iekļaušos priekšlikums. Mums ir ļoti daudz bēgļu no Sīrijas, un, diemžēl, mēs neesam pārvarējuši ksenofobiju. Piemēram, manā valstī, kur piedzīvojām bēgļu pieblūdumu, saskārāmies ar nopietnām problēmām. Arī Ukrainā mēs redzam, to, kā kultūras daudzveidība rada konfliktus un minoritāšu aizsardzība ir um, daļa no šīs problēmas, tāpēc mums ir jāstrādā pie Eiropas kritērijiem, un tas ir jādara ilgtermiņā, jo mums ir nepieciešama ilgtermiņa risinājuma, lai nodrošinātu iekšējo un ārējo drošību. Paldies! Paldies, un nākamais runātais Žibku. Paldies, priekšsēdētāji. Eiropas parlamentam ir jāspēlē loma, svarīga loma, lai um, aizstāvētu cilvēku tiesības uz dzīvību, nediskrimināciju, vienlīdzību, tā mm, sieviešu tiesību vienlīdzību, bērnu tiesību ievērošanu, bet viena no svarīgākajām pamatiesībām ir uh, reliģijas tradīciju uzturēšana, kultivēšana. Uh, Mēs daudz esam par to runājuši savos dokumentos. Mums ir bijuši daudz ziņojumu par cilvēktiesību pārkāpumiem, ir bijuši Eiropas parlamenta rezolūcijas un tā tālāk. Bet pie kā tas ir novedis? Izrādās, ka nekāda rezultāta nav sasniegt. Ļoti bieži valstīs, ar kurām mums ir partnerattiecības, ļoti labas partnerattiecības, ka eh, tiek, piemēram, noslēgt līgumi par dažādu sadarbību, par attīstības eh, palīdzību, humanitāro palīdzību, bet tajā pat laikā atbilstoši dažādu nevalstisku organizāciju informācijai, kas eh, seko, piemēram, dažādu tiesību realizēšanai, piemēram, organizācija Open Doors. Mm, teiksim, Ziemeļkorejā 12 protestanti un 800 katoļi, bet 100 tūkstoši kristieši tiek uh, apspiesti, tiek, uh, mm, ir tāpat tiek sveitījums uh, Sehalsalā, Somālijā, uh, Un mēs redzam, ka situācija tiešām ir drūma un mums ir jāpievērš tam uzmanību. Un daudzās vietās uh, kristieši ir zaudējuši dzīvības um, tikai tāpēc, ka viņi ir kristieši. Um, tāpat arī Islāmskajās valstīs, piemēram, kristieši tiek vajāti un apmēram 96 kristieši tika um, nogalināti šajās valstīs. Un, piemēram, Centrālā Afrikas Republikā jau mēs runājām par to, kas tur notiek, kur Selekas koalīcija brutāli um, varmācīgi izturās pret kristiešiem. Piemēram, Sīrijā iekšējais konflikts ir novedis pie tā, ka ir pusmiljons bēgļu, bet eh, divi pustīkstoši eh, aramiešu etniskā minoritāte, piemēram, tiek vajāta um, Lulī teritorijās un situācija Malulā ir tiešām satraucoša un Daudz miljonu kristiešu tiek vajāti, nu, tāpat arī daudz citas reliģiskās minoritātes tiek vajātas, un uh, es domāju, ka mums vajadzētu pieminēt arī krims tatārus, bet uh, visdramatiskākā šķiet situācija tad, ja cilvēki iet bojā, un kad mēs redzam, ka tiek zaudēts ne tikai materiālās vērtības, bet arī kultūras vērtības. Paldies! Paldies Gribkungam tālāk, Hewitt kungs, divas ar pus minūtes lūdzu. You, year... Paldies, priekšsēdētāji! Es domāju, ka ļoti zīmīgi, ka sasaukuma beigās mēs runājam par to, ka ir jārespektē kultūras dažādība un tas ir jāsaskaņo ar pamatiesībām. Bet tas vēl ir liels izaicinājums ne tikai Eiropā, bet visā pasaulē. Un es ļoti ceru, ka mēs paši to arī realizēsim un respektēsim. Visas reliģiskās izpausmes, piemēram, 16. punktā ir runāts, bet mēs zinām, ka daudz balsoja pret šī parlamenta cilvēktiesību ziņojumu, kur tika um, likts lielāks uzsvars uz ekonomiskām tiesībām nekā civiltiesībām. Vācijas un apvienotās karalists vadītāji nesen kritizēja multikulturālismu koncepciju, ko Eiropas Savienībā vajadzētu tomēr sargāt un glabāt. Brītu konservatīvie ir aicinājuši atsevišķo balsojumu par septīto punktu, kur iet runa par nāvis sodu, un tas, ka viņi neatbalsta šo punktu, ir tiešām apkaunojuši, ka viņi nepievienojas vispasaules eh, šai kampaņai par eh, nāvis sodu atcelšanu. 13. 30. punkts runā par cilvēku tiesību normu iekļaušanu Eiropas Savienības tirsniecības nolīkumos. Uh, bet es zinu, ka atsevišķās, eh, atsevišķi grupējumi šajā parlamentā to neatbalsta. Eiropas nespēja novērst reliģisko diskrimināciju ir eh, jāpārtrauc, un es eh, gribu pateikties tiem Eiropas parlamenta deputātiem, eh, kuri apsveic tos, kuri izteica savas pēdējās uzrunas šajā Eiropas parlamentā. Es ļoti ceru, ka es atgriezīšos vēl šajā parlamentā. Esmu bijis pēdējos piecus gadus, kurš uzstājies par cilvēktiesību jautājumiem un bijis liela privilēģija strādāt ar saviem kolēģiem cilvēktiesību komitejā. Un mans eh, brit kolēģis Vējums Kuks ieviesa ētisku ārlietu politiku, bet viņš bieži tik kritizēts par šādu eh, mērķa mm, noteikšanu. Es ļoti ceru, ka eh, morāla, kas balstīta nevis uz vienu morālu vai vienu ideoloģiju, bet balstīta uz daudzveidību un visu kultūru un reliģiju respektēšanu, skaidri parādīs, kas ir vēl pareizi, kas ir nepareizi. Paldies! Tālāk Svensson kungs, trīs minūtes. Efter 50 år i politiken un de senā... Paldies! Es jau 50 gadus esmu bijis iesaistīts politikā, un pēdējos 5 gadus esmu pavadījis šeit Eiropas parlamentā. Pēc visa šī laika joprojām šķiet savādi teikt savu pēdējo runu šajā parlamentā. Es esmu ļoti pateicīgs par to, ka man ir bijusi iespēja būt daļa no šī parlamenta darba piecus gadus. Uh, Un man ir jāteic, ka man būs ļoti daudz labu atmiņu par šo parlamentu, kas cīnās par cilvēktiesībām un brīvībām. Mēs bieži sakām, ka nepietiek ar runām, ir jāpanāk arī rezultāts, un bieži vien mēs runājam arī par ekonomisko izaugsmi, un uh, es ļoti respektēju šādu veidu domāšanu priekšsēdētāji, tomēr vienam mums vajadzētu patiesi pievērst uzmanību šeit kā deputātiem, proti demokrātijai. Iestāsimies par demokrātiju, par to, lai ikvienam cilvēkam būtu noteiktas tiesības neatkarīgi no viņa rases, reliģijas un citiem faktoriem. Viņiem ir viņa fundamentālās tiesības, un es nesākušu tagad uzskaitīt, jo ik reiz, kad veicam uzskaitījumu, mēs kaut ko aizmirstam, taču ikvienam individam ir vērtība, ir cieņa un ir tiesības, un tas nenotiek tāpēc, ka tā saka valdības, tas mums vienkārši piemīt kā cilvēciskām būtnēm. Nevar noliegt, ka pasaulē notiek vajāšana, jo īpaši kristiešu vajāšana Viņa cieši savas ticības dēļ. Ir cilvēku tiesību organizācijas, kas norāda, ka 80% vajāto tiek vajāti savas kristīgās ticības dēļ. Es domāju, svarīgi uzsvērt, ka tie, kas tiek vajāti, ir kristieši. Priekšsēdētāji man rodas iespējas, ka bieži vien mēs izvairāmies to teikt Nebaidīsimies no mūsu paša identitātes. Mēs runājam par tiesiskuma principu, par plašsaziņas līdzekļu brīvību, viedokļu brīvību. Taču mums ir skaidri jāpasaka, kas notiek mūsu saknes, savu kristietībā. Tas ir mūsu mantojums, un mēs nedrīkstam no tā kaunēties un baidīties diskutēt par to, jo te ir runa par toleranci, par pieņemšanu, Mums ir savs vērtību kopums, sava identitāte, pie kuras mums arī vajadzētu turēties vienlaikus cienot citus. Priekšsēdētāji, es vēlētos teikt, ka mana lielākā vēlēšanās, mana absolūtā vēlēšanās ir, lai Eiropas cilvēktiesību konvencija būtu tā, kas turpmāk vada Eiropas parlamenta darbu. Paldies par jūsu runu, un nākamais runātājs ir Zāles kungs uz vienu minūti. Kolēģi, mūsu uzdevums nav atbalstīt dažādas reliģijas. Mums ir jāatbalsta reliģiju brīvība. Sekulārisms nenozīmē ateismu, Tas nenozīmē, ka sabiedrībai noteikti vajadzētu būt laicīgai. Sekulārisms ir tikai stāvoklis. Valstī vajadzētu nodrošināt visu reliģiju brīvību, un tas ir valsts uzdevums. Valstī ir jābūt laicīgai, lai tā varētu garantēt viedokļa brīvību pasaulē un vienlīdzību dažādām reliģijām. Valstī vajadzētu garantēt šīs brīvības, un tam vajadzētu atspoguļoties arī mūsu ārpolitikā. Reliģija brīvības aizsardzība, protams, ir svarīgs jautājums, bet arī Eiropā ar to ir problēmas. Mēs eh, veicinām uh, noteiktas vērtības, jo īpaši kristīgās vērtības un Ungārijas konstitūcija mums ir brīdinājuma signāls. Paldies vārds Poselta kungam. Ir divi negatīvi fenomeni, ar ko mēs tiekam konfrontēti. Viens ir reliģijas ļaunprātīga izmantošana, un otrs ir reliģijas piekritēju izsekošana un reliģiskās brīvības iznīcināšana. Reliģijas ļaunprātīga izmantošana notiek tad, kad mēs reliģiju uh, instrumentalizējam ideoloģiskos nolūkos, kad mēs reliģiju izmantojam vārdarbīgiem un teroristiskiem mērķiem un kad reliģijas vārdā cilvēki tiek izsekoti un slepkavoti. Diemžēl tas nenotiek tikai islamismā. Uh, te, piemēram, mēs varam runāt par aktuālo Putina fenomenu, kas apdraud Eiropu. Te ir jārunā par kristiešu aizsardzību. Uh, par agresoru, par masu slepkavu, ko daudzi uzskata par kristietības aizstāvi. Ir arī citi fenomeni, proti reliģijas piekritēju, jo īpaši kristiešu izsekošana visā pasaulē, un te mums ir aktīvi jāiesaistās ar savu politiku, neatkarīgi no tā, par kuru reliģija runa ikreiz, kad tiek uh, apdraudēta reliģija brīvība. Ir skaidri jāpasaka, Lisabonas līgumā ir runa par Eiropas reliģiskajām saknēm. Šī Eiropa ir daudzveidīga, taču atliek tikai paraudzīties uz Strasbūru ar visu tās katedrāli un kļūst skaidrs, ka Eiropa ir piesātināta ar kristietību un tās vecāko māsu uh, jūdaistu reliģiju. valstī ir jābūt tādai, kas neuzspiež tās iedzīvotājiem konkrētu ticību, bet mēs taču Eiropā par 80% esam kristieši, mums ir šīs dziļās kristīgās saknes, un tas mums uzliek zināmus pienākumus. Proti, mēs esam visvairāk izsakotā un vajāta kopiena pasaulē, un mums vajadzētu iestāties par kristiešiem, bet iestāties arī par citiem vajātajiem. Un, protams, kad mēs iestājāmies par kristietību, mums vajadzētu kļūt par miermīlīgu kristiešu aizsardzības spēku. Ik viens, kam ir interesi par reliģiju brīvību, neiestāsies pret šādu kursu, jo vienas reliģijas brīvība var pasargāt arī pārējo reliģiju brīvību. Tas kurš nerūpēs par savu reliģisko kopienu, nespēs izprast arī citas kopienas. Šis cilvēks arī nebūs spējīgs uz patiesu mieru, jo trūkst šī reliģiskuma izjūtas, un Eiropai ir jābūt piesardzīgai, jo tikai tā ir iespējama reliģijas aizsardzība. Paldies, Mirska kunga šobrīd šeit nav, tāpēc es dodu vārdu Kelija kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Pat neraugoties uz to, ka zālē nav daudz cilvēku, šī tēma mums ir ļoti būtiska. Reliģija brīvība un kultūra atzīšana, cieņa pret abām ir ļoti svarīga, jo īpaši mūsdienās. kad mēs cilvēki pasauli sakamam dzīvot aizvien lielākā skaitā. Katru ceturtdienas pēcpusdienu Strasbūrā mēs apspriežam par eh, šiem jautājumiem. Netaisnība tiek pieredzēta visā pasaulē, un kā jau Predeskungs sacīja, rīt dienas pēcpusdienā mēs arī par to diskutēsim, jo īpaši par netaisnībām, kas tiek nodarītas kristiešiem Pakistānā. Kristieši piedzīvo netaisnības visā pasaulē. Un mēs, jo īpaši mūsu grupā, kā jau kolēģis Poselts sacīja, mums jo īpaši vajadzētu iestāties par šīs ticības piekritējiem. Un tādā veidā mēs iestājāmies arī par brīvību visām reliģijām un arī par tiem cilvēkiem, kuriem nav nekādas reliģijas, kur netic, netic nevienam dievam, arī tas ir būtiski. Es vēlētos pieredzēt, ka šis parlaments turpmākajos piecos gados pārskata mūsu politikas attīstībai un atbalstam uh, dažādām valstīm, lai varētu garantēt reliģisko brīvību un kultūras daudzveidības atzīšanu, sieviešu tiesību ievērošanu. Pasaulē notiekošais ir vienkārši skandalozs. Sievietēm tiek liektas viņu tiesības. Un visu beidzot ir jāpieliek punkts nāvis sodam, kā jau kolēģi ir sacījuši. Paldies! Neviens nav pieteicies brīvā mikrofona procedūrai, tāpēc es vēlētos dot vārdu Kurkuls kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlētos pateikties visiem deputātiem, kas piedalījās šajā konstruktīvajā viedokļu apmaiņā. Mēs noteikti rūpīgi sekosim rezolūcijas uh, saturam, ka runājot par reliģiju brīvību, protams, ka ir jācenšas tā aizsargāt un jānovērš jau kādu veidu vardarbības starp uh, reliģisko kopienu pārstāvjiem. Tā ir viena no prioritātēm. Vadlīnijām, uh, uz kurām es atsaucos pirms brīža, es vēlētos atgādināt arī, ka Štauns kundze un padome uh, vairāk kārt ir reaģējusi uz tiem gadījumiem, kuros uh, reliģiskās tiesības nav tikušas ievērotas, eh, kā piemēram Irākā vai citvieta, Pakistānā, Tunisijā, nemaz nerunājot par eh, situāciju Sīrijā. jo tas nopietni apdraud eh, vēsturiski, eh, vēsturisko reliģisko kopienu klātbūtni šajā valstī. Es pilnībā piekrītu arī Janaku kundzes teiktajam. Eiropa nevēlas nevienam uzspiest savus kritērijus un savas vērtības. Mēs eh, esam par daudzveidību, un daudzveidība ir galvenā Eiropas iezīme arī Eiropas iekšienē. Es vēlētos pateikties visiem tiem, kas strādā pie šiem jautājumiem, un jo īpaši vēlos pateikties tiem, kas uh, neatgriezīsies šajā parlamentā nākamajā sasaukumā. Vēlos pateikties Janaku kundzei, kas ir devusi lielu pienesumu Eiropas uh, integrācijā. Es domāju, ka tas ir ļoti labi zināms un par to nemaz detalizēt nav nepieciešams runāt. Es vēlētos pateikties viņai par jū, īpaši svarīgo lomu, kur viņa ir uzņēmusies pieņemot tik svarīgu dokumentu kā regulu par uh, politisko partiju un uh, fondu finansēšanu. Lielas paldies, Janako kundze, jums par paveikto darbu. Jūs esat bijuši šeit četros sasaukumos un novēl nu, jums veiksmi turpmākajā darbā. Paldies! Paldies Kurkuls kungam! Esmu saņēmis vienu rezolūcijas priekšlikumu, uh, lai noslēgtu šīs debates. Līdz ar to noslēdzam debats un balsojums būs rīt pulksten 12. Dāmas un kungi, nākamais eh, punkts mūsu šodienas darba kārtībā ir Švāba kunga ziņojums konkurences tiesību pārkāpumi. Vispirms es vēlētos dot vārdu Švāba kungam.